μου ανοίγετε το μικρόφωνο. Ανοιχτό, ανοιχτό είναι. Προχωρούμε στις αιτιολογίες. Turpināsim ar balsojumu skaidrojumiem. Lūdzu, kolēģis, um, uh, uzvēsties klusi. Tagad uh, Džefrīdas kundze ir vārds uz vienu minūti. Balsojumu skaidrojumam, lūdzu. spazio. Da un'indagine dell'Eurobarometro del 2014. Paldies! Eirobarometra pētījums 2014. gada rāda, ka vismaz viens pilsonis no desmit aptaujātiem ir, uh, tas ir nav deklarējis uh, darbu un uh, uh Mūsu valstī notiek diezgan daudz tādu nedeklarētā, tādu nedeklarēto darba aktivitāšu, bet arī Šveicē, Nīderlandē, citās valstīs, kurām ir laba reputācija, arī līdzīgas aktivitātes ir vērojamas, īpaši būvniecības sektorā. Līdz ar to platforma cīņai pret nedeklarēto darbu ir ļoti laba iniciatīva. Dati rāda, ka 60% no uh, nelikuma no nedeklarētiem uh, darbņēmējiem to dara, lai uh, palielinātu savus ienākumus. Mums nepieciešami efektīvi pasākumi darba tirgu, lai pret to cīnītos. Protams, nedrīkst apdraudēt sociālās garantijas ar mūsu pasākumiem. Jāsamazina nodokļu sloks, varbūt šādi mēs varētu pavirzīties uz priekšu. Paldies. Tagad um, uz vienu minūti vārds tiek dots Gonzales Peņas kundzei. Paldies! Ļoti grūti ir kvantificēt, nedekla, kvantificēt nedeklarēto darbu. Mēs runājām Spānijā, teiksim, par 20% no IKP. Tā ir sērga eh, darba, eh, darba devējiem un arī nodarbinātības sektoram kā tādam. Uh, Tagad pēc eh, ekonomikas krīzes situācija ir sāsinājusies. Darba apstākļi nav droši. Tas uh, ievaino visvairāk uh, migrants, sievietes, uh, it kā pašnodarbinātas personas. Tātad um, personas, kas uh, šā vai tā nav pārāk labi aizsargātas darba tirgu. Uh, platformai būtu jāatrisina šīs problēmas. Bet priekšlikumi nav īsti piemēroti Spānijas tirgumu. Reformu priekšlikumi neatspoguļo Spānijas reālo situāciju un reālas vajadzības. Mēs vēlamies drošākus darba apstākļus mūsu darbaņēmējiem. Paldies, Helikungs, viena minūte. Paldies, Es uh, apliecinu, ka šī tēma ir reāla problēma. Vairāk miljonu darbaņēmēju tiek skarti arī Ungārijā, manā dzimtenē. Jā, mēs atskatīsimies nedaudz uz dažādiem sektoriem, tad uh, katrā no tiem atradīsim desmitiem tūkstošu darbinieku, kas, nav, kas nedeklarē savu darbu. Šādi tiek apdraudēta viņ, viņa sociālā drošība, uh, valstī trūkst ienākumu, Eh, nodokļi netiek iekasēti, konkurētspēja samazinās. Es vēlos eh, pasvītrot, ka dalībvalstīm ir jāuzņemas atbildība. Šāda rīcība ir jāsankcionē no valdību puses. Mums ir nepieciešama kopīga platforma dalībvalstīm, un dalībvalstīm ir jākontaktējas savā starpā un ar kompetentajām iestādēm. Jārisina šī problēma ar dialoga palīdzību. Paldies, Hanana kungs, viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, un tiešām mēs cīnāmies pret simptomiem, nevis pret uh, īsto slimību. Un kāpēc cilvēki ir spiesti nedeklarēt darbu? Jo uh, regulētā ekonomika tiek pārregulēta, nodokļi pārāk augsti, darba apstākļi nav droši, līdz ar to Cilvēki vēlas eh, tādu nedeklarētu darbu mm, pieņemt, gatavi to darīt. Eh, risinājums eh, vienkārši nenāk no tā, ka mēs vēl stingrākus pasākums ieviesīsim, vairāk kontrolas. Bet, ja problēma ir pārāk lielā regulēšana, tad mēs to neatrisināsim ar to, ka ieviesīsim vēl vairāk regulēšanas. To darot, mēs tikai sāsināsim problēmu. Uh, kā tas ir risinājums. Zemāki, uh, līdzenāki, vienkāršāki nodokļi, nodokļu sistēma, lai cilvēkus uh, neiedzītu šādā situācijā. Paldies. Tagad Iezlovieckas kundze viena minūte. Priekšsēdētāja godātie deputāti, balsojot par sadarbību, lai cīnītos pret negotēto darbu novērtēšanu, apmēram 8%, citās valstīs pa 20% saņem par savu darbu nedeklarētu atalgojumu. Dažreiz 10% vai pat vairāk strādā vispār nedeklarētā darbā. Lielākā daļa cilvēku cilvēku neapzinās, kāda ir, eh, kāds ir sekas šādām darbām. Tas nozīmē ne tikai mazākus ieņēmumus eh, um, valstu un vietējos budžetos, bet tas nozīmē arī uh, mazas pensijas nākotnē, kā arī uh, tas nozīmē, ka cilvēki nevarēs saņemt pilnvērtīgu veselības aprūpi, ja tā ir piesaistīta uh, pēļņai un nodokļiem. Ir nepieciešama konkrēta pasākuma, lai cīnītos pret nedeklarēto uh, darbu. Paldies! Paldies! Tagad uh, uz vienu minūti mēs ar Šmita kungs. Paldies priekšsādātājiem! Dānijā viens no vislabāk organizētajiem darba tirgiem. Te darbņēmēji tiek labi iesaistīti un uh, ļoti mazi, ļoti ma neliels skaits nedeklarē uh, savu darbu. Problēma un drīzāk ir tāda, uh, ka darbņēmēji spēja brīvi pārvietoties Eiropas Savienībā, citādi mūsu problēmas būtu minimālas, bet pēdējo desmit gadu laikā. Mm, mēs vairāk domājam par Eiropas Savienības līmeni un uh, tas uh, sāsina vietējas problēmas, jo ir grūtāk uh, iestādēm sodīt tos, kas neievēro noteikumus. Mums nav nepieciešams vairāk noteikumu no Eiropas Savienības puses. Mums jāļauj dalību valstīm vajāt tos, kas nedeklarē darbu. Mums nevajadzētu vainot savienību, bet valstīm ir jālemj pašam. Paldies! Poehi. Tagad uh, uz vienu minūti Mamikina kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Viens no principiālākajiem tiesiskas valsts un sabiedrības celšanas priekšnoteikumiem, protams, ir iedzīvotāju piekrišana iztenot un arī aktīva sekošana pastāvošas likumu sistēmu noteikumiem, kas it īpaši attiecas uz nodokļu maksāšanu un kopumā vispār legāla darba izpildi. Līdz ar to kopējas eiropas savienības mērogā platformas izveidei kuras funkcionēšana būtu orientēta uz nedeklarēta darba novēršanu ir ļoti svarīga nepieciešama jo perspektīvā ļaus arvien efektīvāk cīnīties ar ēnu ekonomiku nelegālo finanšu legalizāciju un citām nacionālām ekonomikām arī pašiem iedzīvotājiem kopumā nelabvēlīgām sekām. šī platforma apvienos gan katras europas savienības dalībvalsts jo struktūru pārstāvjus gan speciālistus no iesaistītām nozarēm gan valsts gan uzņēmēju gan darbinieku intereses tiks ievērotas kam ir platformai nebūs īpašlēmumu pieņemšanas tiesību tai būs iespēja aktīvi informēt attiecīgās struktūras un sniegt tām specializētus padomus un rekomendācijas. paldies! Lielas paldies! Un tagad uz vienu minūti Harkins kundze. Es balsoju par šo ziņojumu, jo es uh, ticu uh, tam, uh, ka sadarbība starp dalībvalstiem un viedokļu informācijas labāka apmaiņa ir vitāli svarīga. Mums nepieciešami instrumenti, lai dalītos ar šo informāciju, lai attīstītu datu bāzes, lai ātrāk rēģētu uz problēmām. Visi šie pasākumi var palīdzēt uh, nedeklarētā darba novēršanai, gan nacionāli, gan pārobežu līmenī. Un tas ir svarīgi, jo dalība valsts valstīm nepieciešami ieņēmumi, bet uh, tikpat svarīgi tas ir arī darbaņēmējiem. Daudz darbaņēmēji Um, dzīvo bez sociālā nodrošinājuma, bez jebkāda veida sociālās aizsardzības, uh, viņi tiek eksploatēti un jau vairāk marginalizēti darbiņēmēji, jo lielāka iespēja, ka te tiks eksploatēti. Es neatbalstīju 63. grozījumu, kas skar dalību valstis, jo skaidrs līdzdalība ir obligāta, bet uh, pasākumu ieviešana ir brīvprātīga. Tā tam nav jābūt. Turklāt. Um, nebūtu racionāli nekompensēt darbaņēmējiem ceļojumu izdevumus. Tāpēc šo grozījumu es arī neatbalstīju. Polčaka kungs, viena minūte. Paldies, priekšstādāji, paldies par iespēju izteikties. Es uzskatu, ka darbspēka izmaksas ir viena no konkrētspējas iezīmēm ar ko atšķirās dalība valstis, un eh, šīs atšķirības var, protams, izraisīt šādus tādus nodokļu jautājumus, arī sociālās eh, aizsardzības jautājumus, un tādēļ es tomēr eh, aizstāvu tiesības dalību valstīm regulēt šos jautājumus pašmāju likumdošanā. Protams, jācīnās pret nedeklarēto darbu, kas izraisa dažādas problēmas ne tikai sociālās apdrošināšanas sistēmā un budžetā, bet arī uh, Citās jomās dažādas sociālās problēmas tas izraisa, uz ko norādīja mani kolēģi, un, protams, no tā jāizvairās, un tādēļ esmu atbalstījis šo ziņojumu un platformas izveidi. Ir nepieciešams uzlabot sadarbību Eiropas eh, Savienības valstu starpā, lai tiešām šis darba tirgus būtu saskaņots ar, ar minimāliem standartiem. Paldies! Paldies! Eh, tālāk eh, Etembridža Ne, Kelī kungs, atvainojamies, tad Šāns Kelīs, paldies. Es pateicos par šo iespēju izteikties, runāju ar cimtajā valodā, es pateicos par šo iespēju. Bet eh, pārslēgšos tomēr uz angļu valodu. Nedeklētais darbs, eh, ēna ekonomika ir jākaro ekonomikas īpatsvars svārstās no 1 līdz 13% dažādās dalībvalstīs. Tā kā tas skaidri liecina par to, ka saskaramies ar būtisku problēmu. Mans draugs Sanākums sacīja, ka cilvēki tiek spiesti iesaistīties ēnu ekonomikā, bet tā ir tikai daļa problēmas, un es sacīju, ka neliela daļa problēmas patiesībā, jo šeit būtu jāsver tomēr. tas, kā darba devēja eksploatē šādus eh, individus, kā to pieminēja Harkins kundze. Jācīnās pret šiem fenomeniem, jādod iniciatīvas cilvēkiem eh, maksāt nodokļus un iesaistīties dekrētā darbā. Paldies! Eterīčs kungs, lūdzu. Paldies, mums nu pat eh, nu bija diskusija par nedekorēto darbu, par ēnu ekonomiku. Un šīs uh, diskusijas ironija ir ļoti zīmīga. Eiropas Savienībā mēs runājam par to, kādēļ tad cilvēki nepakļaujās normām un, un regulām, ignorējot to, ka ļoti bieži šīs normas nāk no pašas Eiropas Savienības, ka, kaitējot eh, konkurētspējai. Mani kolēģi arī konservatīvie saka, nu, ziniet, eh, nu, nu tiešām teicām, tas uzrāda, cik eh, laba ir Eiropas Savienība, jo tās normas nestrādā. Nu, tā kā, kur tad, tad nestāvēsim te priekšā, stāsimies tik ārā. Leiboristi no um, mana reģiona, piemēram, izsaka, nu, ziniet, konkurētspēja ir uh, jāatbalsta. Leiboristi ir faktiski sagrāvuši mūsu konkurētspēju, tagad runā par konkurētspēju. Jā, tiešām ļoti zīmīga ironija, līdzīgi kā daudz ko citu, kas šeit tiek, tiek, veikts, tiek, tiek veikts, un neko tādu jau nu, neviens uh, izgudrot nebūtu spējīgs. Paldies! Uh, tālāk. Uh, Demis Makijas ziņojums par bioloģiskās daudzveidības stratēģijas vidusposmu pārskatu. Nākamais balsojums skaidrojums sāksim ar Čufrīdas kundzi vienu minūti jūs rīcībā. Paldies, priekšstādētāji. Pērn, tātad 2015. gadā, Mēs esam daudz uzmanības veltījuši apkārtējās vidas aizsardzības jautājumiem. Notika COP21 konference. Tika daudz spriest par to, kā uzlabot uh, vidas aizsardzības aspektus un, nu, lakķēties pie darbiem. Diemžēl bioloģiskās daudzveidības aizsardzības eh, stratēģija nu, nav bijusi diezko sek sekmīga. Bioloģiskā daudzveidība gan ir kā resurss. Tādam būtu jābūt izējas punktam eh, mūsu ekonomiskās labklājības resurss un avots, arī sociālās eh, bagātības avots. Tādēļ nepieciešams sargāt bioloģisko daudzveidību, jo sevišķi jūras uh, bioloģisko daudzveidību. Un tā ir jāiestrādā, tātad eh, vidas aizsardzības jautājumi ir jāiestrādā citos politikas jautājumos, lai vide neciestu uz citu politikas apsvērumu rēķinu. Izaugsmē ir nepieciešama tikai aizsargājot mūsu ekoloģiskās sistēmas bioloģisko daudzveidību, bet tagad ir cīnās mūsu veselību un kāda tur ir ilgspējība. Paldies! Tālāk, uh, eh, Stilērs kundze. Thank you, uh, Mr. Paldies, uh, priekšstādātāji. Strādāja komitejas atbildība par uh, vidas aizsardzību. Nedrīkst piekļaut, pieļaut, ka te mēs aizbildamies ar šiem apsvērumiem, lai uh, samazinātu patiesībā vidas aizsardzības uh, līmeni. Dzīvotņu direktīva liecina par to, ka mūsu iedzīvotāji par to rūp, rūpējas. Rup, publiskās konsultācijās vairāk simt tūkstoši iedzīvotāji no Lielbritānijas vien paud savu atbalstu tam, ka Eiropas starpības izvadāja jāuzlabo vidas aizsardzību. Skotijā ir papildus natūra dzīvotnes un rezervāti, kas ir palīdzējuši nosargāt daudz ko daudzveidību, tāpat arī gājputniem, kas ir viesojas un samdāja valstīm nu, vieta, kur palikt. Vairāk kā 200 šādu rezervātu, 153 īpašas aizsardzības zonas. Un Un dzīvotņu un putnu direktīvai ir liela loma bioloģiskās daudzveidības nosargāšanā Skotijā, tāpēc aizsargu atbalstu visus priekšlikumus, kas nodrošina efektīvu tiesību aktu realizāciju. Paldies! Paldies! Mamikēni kungs, viena minūte. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Kā dara jebkura normālā un atbildīga saimnieka rīcībā savā dzīvoklī? Nu, regulārā tīrīšana, periodisks remonts visādu tarakānu žurku nepieļaušanā jau nerunājot par nepieciešamību pēc ēdienu apēšanas uzreiz mazgāt traukus. kamēr uzskatīt cilvēku par zemes saimnieku būtu pārāk antropocentriski tas tomēr ir sava veida taisnība līdz ar to eh, tieši no mums lielā mērā ir atkarīgs kas šeit notiek un turpmāk notiks pirmkārt ar vidi dabu un ekoloģiju. citiem vārdiem sakot nedrīkst uzvesties kā ienaidniekiem pret sevi pašiem jo mums nav citas mājas esošas tendences diemžēl nozīmē ka līdz divdesmitajam gadam nebūs iespējams efektīvi panākt izvirzītus mērķus attiecībā uz es bioloģiskās daudzveidības stratēģiju reālo periodiskumu un starpposmu uzdevumu izvirzīšana un panākšana finansējuma racionālāka sniegšana un izmantošana pēc iespējas aktīvāka starpvalstu un attiecīgu struktūru sadarbība kā arī efektīvākas un racionālākas kopējas zvejsaimniecības e, politikas īstenošana. paldies! Sās ευχαριστώ. Το λόγο έχει για ένα λεπτό η κυρία Χάρκιν. Paldies, um, Harkins kundze. Paldies. Um. Esmu gandarīti, ka Eiropas parlaments uh, aicina dalību valstis uh, nedod zaļo gaisu un papildus uh, fracking uh, sāļgāzes un naftas iegūšanu Eiropas Savienībā. Ja nepieciešams, ir piesādinoties kā viedokli šiem aspektiem jāņem vērā pastāvušie riski. Tas, kā šāda rīcība var ietekmēt uh, gan vidi, gan uh, uh tātad uh, augsni, kā šī drupināšana var nevēlīgi ietekmēt. Uh, uh, Tad šos aspektus vairāk kā pusi mūsu kolēģi to atbalsta. Bija pārsteigta, ka, um, piemēram, mani reģionālajie partneri to īsti neatbalsta, jo vakar, piemēram, viņi nobalsoja par to, lai šo frekingu drupināšanu savā attīstības plānā atbalstīt, piemēram, atšķirībā no, no kaimiņiem, blakus pašvaldībā, kas balsoja pret. Varbūt šos plānus var mainīt, un varbūt šīs dienas balsojums Eiropas parlamentā arī savā ziņā ietekmēs eh, šo reģionālo notikumu attīstību. Paldies! Paldies, Bensenkungam vārds. Paldies priekšstādētājiem. Arī es eh, balsoju tomēr pār šo ziņojumu. Līdzīgi kā vairums kolēģi. Prieks sacīja, ka 68. grozījumā atbalstam to, ka būtu nepieciešams papildus pētījums par to, kādus, kā tad uh, ietekmi lielie ziedītāji, tāpat arī plēsēji, mm, spēlē bilstās atzūdības uh, saglabāšanā. Un daba taču nav statisks lielums, un, un ne visus plēsējus vajadzētu uztvert par apdraudējumu. Varbūt pirms desmit gadiem tas tā bija, bet tagad vairs tā nevajadzētu būt, un tāpēc jāstāja izpētē valstīm to regulēt nacionālā līmenī. Paldies, tālāk Polčaka kungs. Slovākijā esam rovnieši. Mēs paldies, arī es balsoju pār šo ziņojumu. Bioloģiskā daudzveidība ir svarīgs aspekts. Tas ir viens no Eiropas Savienības um, zinājumspēkiem un uh, arī mūsu kontinenta labklājības pamatiem. Līdz šim šī stratēģija nav bijusi īpaši sekmīga un uh, Jāņem vērā tas, ka daudz kā daudzveidība nesaistās tikai dabas aizsardzība, bet arī sociāls fenomens. Ja pārāk daudz regulējumu šajā jomā, tiek runāts par uh, tādu kā iedzīvotāju atrofiju šajā jomā. Nu, vide, es domāju, ka un bildes, ka daudzveidība tā joma, kur nav gluži tā. Šeit mēs atstājam mantojumu savām nākamajām paudzēm, un tāpēc mums ir savs darāmais. Galīgi, kungs, lūdzu, minūte. Paldies, priekšstādātāji. Paldies par iespēju izteikties. Vēlos izcelt to, ka vēlēskās daudzveidības noplacināšana ir nepieņemama, bet to ir jācīnās visiem iespējamiem līdzakļiem. Jo nu, sevišķi, ja mēs nobeidni attiecamies pret 2020 mērķu sasniegšanu, ņem vērā arī COP21 Parīzes konferences sekmīga iznākuma. Liek būtu teikt, ka jo labāk ir mūsu vidi, jo kvalitīvāk mūsu dzīve. Un tomēr lielsko daudz resursu nopacināšana turpinās. Lietumis eh, apzināti, citi varbūt neapzināti. Līdz ar to mums ir nepieciešams sabiedrības atbalsts, lai kopējiem spēkiem apzinātos veicamo, tāpat arī lai apzinātos eh, potenciālus ieguvumus. Manā dzimtenē mm, savvaļas ehm, dabai ir ļoti liela nozīme turistu pievilināšana. To nevajadzētu palaist kādam. Un vispēcot, vēlos arī eh, sveikt Igaunijas prezidentu un, un uzteikt viņu teicamo. Viņš izteicās ļoti precīzi un, un iedvesmojoši, tā kā tiešām liels prieks bija viņu uzklausīt. Paldies, Kalēkungs, nu ko? Līdz ar to esam beiguši balsojums skaidrojums par šo tiesību aktu, nu tad tagad pārtraukums līdz trījiem. Vislabāk!